gribētu redzēt šīs idejas atainotas komisijas dokumentā. Paldies par uzvedību. Tātad šīs diskusijas ir slēgtas un balsojums notiks rīt. Pirms mēs pāriem pie nākošajām debatēm, es gribētu, lai jūs noklausāties to, ka ka Valdemārs Tomazevskis ir lūdzis aizsargāt viņa deputāta imunitāti, lūdzot, lai tiek aizsargāts viņa mandāts, jo Lietuvas ētikas komiteja ir vērsusies pret viņu. Šī deputāta vēlmi atbalsta um, viņa vēlmi un arī reglaments trešajā punktā ir paredzēta tāda iespēja. Un tagad uh, Skotas kunga paziņojums par lauksēmniecības produktu kvalitātes politiku. Kāda ir pašreizējā stratēģija? Un tad vārds Džankarlos Skotā kungam uz četrām minūtēm lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dāmas un kungi, tirgu globalizēšanās un dziļā krīze tagad skar Eiropu, tai skaitā arī lauksaimniecības jomu. Un iespējamā atbild no lauksaimniecības tirgus puses varētu būt kvalitātes uzlabošana mūsu produktu kvalitāti uzlabot, ja tā tiks uzlabota, var arī veicināt mūsu konkurences spēju un arī sekmēt izaugsme lauku reģionos. Un tad, ja mēs atbalstīsim īpašās mazākas lauksaimniecības no, nozara šajos apvidos, tad tas arī veicinās darbvietu izveidi. Kvalitātes politikai nākotnē būtu jābūt saistītai ar moderna lauksaimniecības sektora izaugsmi. Un tas attiec ne tikai uz pārtiku, bet arī uz tādu pakalpojumu sniegšanu, kuri mūsdienu sabiedrībai nepieciešama. Un vēl savā ziņojumā es uzsveru, ka ir nepieciešams arī reģistrācijas sistēmas AģIN un ACVN norādēm. Un šim norādēm ir sakars ar gaumi, tradīcijām, kultūru uzturot ACVN un aģina sistēmas atsevišķi, mēs arī uzsveram atšķirības, kā šie produkti tiek ražoti, un līdz ar to arī tiks saglabāt saiknē ar šo produktu ražotnes vietu. Mums arī jāsertificē konkrētie pārtikas produkti. Un arī jānorāda, kā šī konkrētā pārtikas uh, kāda ir konkrētā pārtiks produktu loma pārtiks ķēdē. Un tas tad būtu arī garantija, tas būtu nodrošinājums kvalitātei patērētājiem. Un tas arī liecinātu par pārtiks kvalitāti un drošumu. Mūsu pienākums ir aizsargāt uh, gan pārtiks ražotājs, gan arī tās patērētājs. Savā ziņojumā es norādu uz to, ka ir jāsniedz izglītība un informācija patērētājiem. Šī loma jāuzņemas Eiropas Savienībai. Mums tad jābūt arī kvalitātes marķējumam un cita veida marķējumam uz pārtiks produktiem. Mums ir nepieciešama arī starptautiska atzinība ģeogrāfiskajām norādēm Tas ir ļoti svarīgi, ja mēs gribam aizsargāt savus produktus no viltojumiem. Es gribētu pateikties Čološa kungam, komisāram, par to, ka viņš ir mūsu vidū šodien. Mums ir jāaizsargā kvalitātes sistēmas, kas nodrošina mūsu nākotni. Un šīs uh, ekonomikas var tikt atbalstīts izmantojot lauksaimniecības produktu kvalitātes norādes. Tas attiektos arī uz reģionālo attīstību un arī aizsargās iedzīvotājus, kur dzīvo konkrētajos reģionos, citādi viņi dotos prom no tiem. Te ir arī jādomā arī par lauku vides un aizsardzību un ekoloģismu un arī par turismu, kultūru vēsturi Eiropas Savienības kontekstā. Es gribu pateikties kolēģiem no lauksaimniecības komitejas, un es ceru, ka parlaments atbalstīs šo ziņojumu balsojumā rīt. Paldies! Un tālāk dosim komisijas vārdā Čološkungam vārdu. Dāmas un kungi! Es uzskatu, ka galvenais elements, kas uh, izceļ mūsu produkts, lauksaimniecības produkts, ir to daudzveidību un kvalitāti. Un tāpēc kvalitātes politika attiecībā uz laiksaimniecības produktiem ir jāuzskata par mana mandāta prioritāti. Tā ir nākošā prioritāte tūlīt pēc kopējās lauksaimniecības politikas reformas. Lauksaimniecības produktu kvalitāte ir ne tikai pierādījums tam, ka Eiropas lauksaimnieki spēj izpildīt eh, Eiropas patērētāju vēlmes, bet norāda arī uz to, ka Eiropas lauksaimniecības produktiem ir svarīga loma starptautiskajā tirgu. Uh, Lai mēs sasniegtu mūsu kvalitātes mērķus, mums ir jāizveido konkrēts ietvars, kas ir skaidrs, struktūrēts un saprotams patērētājiem. Un tam jābūt arī pēc iespējas pilnīgam, sniedzot pietiekošu informāciju. Es vēlētos, lai šī kvalitātes politika būtu pieejamāka gan lauksaimniecības produktu ražotājiem, gan arī patērētājiem. Uh, Tomēr šī kvalitātes politika nedrīkst zaudēt tās būtību. Tā nodrošina kvalitāte patērētājiem, bet arī pievienoto vērtību pašiem ražotājiem. Te es pilnīgi piekrītu Skotas kungam. Lai nodrošinātu mūsu produktu daudzveidību, mums ir jārīkojas saskaņā ar konkurences noteikumiem. Šis uh, produkti, konkrētie produkti var būt uh, konkurētspējīgi, ja tie ir kvalitatīvi, ja izdodas tos pārdot, pamatoties uz to augsto pievienoto vērtību, tad tos var eh, pārdot pat labāk. Arī, tad, arī tajos skatījumos, ja te tiek pārdot mazumtirzniecībā. Es uzskatu, ka tāpēc kvalitātes un vietējo tirgu attīstības politika un tiešais kontakts starp ražotāju un patērētāju var nodrošināt labu rezultātu, sniegt eh, aizsardzību lauksaimniekiem. Eiropas lauksaimnieki jau dara visu, kas ir viņu spēkos, lai nodrošinātu produktu kvalitāti, ievērojot arī labturības noteikumus un vides prasības Ieviešot eh, marķēšanas sistēmu, mēs sasniegsim arī savu mērķi, un es to vērtēju ļoti augstu. Saikne starp uh, marķējumu kvalitātes sistēmu un lauksaimnieku darba kvalitāte ir uzskatāma par mūsu lauksaimniecības politikas kodolu. Es uzskatu, ka mums ir jāizveido mūsu instruments saistībā ar komunikāciju. Uh, Un tas attiektos gan attiecībā uz lauksaimniekiem, gan arī uz patērētājiem visos Eiropas Savienības līmeņos. Mūsu lauksaimniekiem jābūt, jākļūst par labiem vēstniekiem, par vēstnesējiem, par mūsu īpašo kvalitatīvo politiku. Kā jūs zināt, komisijai ir padomi, ir pa, nodoms sagatavot eh, līdz 2010. gada beigām normatīvo pakotni. Tajā tiks eh, izskatīti vairāki jautājumi un iespējamie risinājumi. Un es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai uh, būtu jūsu vidū piedāvājot šo priekšlikumu. Es gribētu arī uh, sveikt cilvēkus, kas eh, strādāja pie šīs kotas eh, kunga ziņojuma, un es ļoti labprāt gribētu uzklausīt jūsu priešlikums. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Un tagad vārds Erans Garcia kundzei no uh, vides komitejas. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmā lieta, par ko es gribētu runāt šovakar, tas ir, es gribētu apsveikt Skotas kungu. Uh, par to, ka viņš vienmēr bija pieejams, un sadarbība ar viņu bija patiešām patīkama. E, ļoti jauki bija sadarboties arī ar citu politisko grupu kolēģiem. Un mēs esam priecīgi, ka mēs rīt parlamentā e, balsosim par šo ziņojumu, jo šeit mēs paužam atbalstu e, mūsu ražojumiem, mūsu lauku reģioniem, un tas faktiski pierāda, ka mēs atbalstam kultūru, vēsturisko mantojumu un darba vietas, ko rada tas, kā noteiktos reģionos tiek ražoti šie kvalitatīvie produkti. Mēs patiešām šeit esam pievēršies kvalitātei par 100%. Un ļoti labi, ka mēs šeit izšķirām geogrāfiskās norādes un uh, citas norādes. Un uh, galvenais jau ir tā, tas, ka mēs esam pievēršies kvalitātei, ka mēs to Eiropas Savienībā tik ļoti augstu vērtējam, ka tā ir prioritāte. Un uh, tas, protams, palīdzēs saglabāt lauksaimniecisko vīdi. Uh, un es domāju, ka tas atspoguļosies arī rītdienas balsojumā. Taču mums ir problēma ar dažiem eh, liberalizācijas standartiem, kas attiecas uz augļiem dārzeņiem. Uh, Mums šeit ir arī jāatbalsta kvalitātes pārtiks nekaitīguma principi un pietiekamas kvantitātes nodrošināšana notiktiem eh, produkcijas veidiem. Mēs vēlamies saglabāt pārtiks ražošanu Eiropas Savienībā un mēs gribam, lai tas tiktu atzīts eh, pasaules tirdzniecības organizācijas līmenī un uh, mēs vēlamies atbalstīt savus ražotājus uh, un patērētājus Eiropā. Un grupu vārdā tagad es dodu vārdu Lavijas kungam. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kungs, dāmas un kungi. Es arī vēlētos pateikties uh, Tautas partijas grupas vārdā referentam Skotas kungam par lieliski paveikto darbu Un es vēlējos uzsvērt to, ka, polit, ka kvalitātes politika kā tāda protams, ka rada, rada labu um, imidžu, labu tēlu, bet tā ir svarīga arī no tāda viedokļa, ka tā var palīdzēt ražotājiem, jo, kā jūs zināt, tad konkurence var ietekmēt tirgu visdažādākajos veidos. Uh, tādā lielā uh, ekonomiskā kopumā uh, kā Eiropa ļoti bieži uh, ražošanas izmaksas ir daudz augstākas nekā tās ir mūsu konkurentiem. Tādēļ ar cēnu konkurēt ir grūti. Un līdz ar to mēs spējam veiksmīgi konkurēt tikai ar produktiem, kas ir atšķirīgi kas ir oriģināli. Tātad mēs varam piedāvāt atšķirīgus un ļoti augstas kvalitātes produktus. Un tas ir labāk nekā konkurēt, e, izvēloties zemāko cēnu. Un, piemēram, šīs te kopienu norādes, geogrāfiskais no, e, norādes ir jāsaglabā uh, Un ir tātad jāaizsargā, jāsaglabā atsevišķi, jānorāda šīs geogrāfiskās izcēlesmes norādes un citas norādes nevajadzētu tās jaukt. Un mums arī vajadzētu censties izvairīties no tādas uh, saplūšanas ar uh, citu tiem zīmoliem tādā veidā uh, apdraudot savus produktus un to oriģinalitāti. Man ir arī grozījums šajā uh, sakarā, jo izcēlesme, uh, eh, izēvielu izcēlesme ir ārkārtīgi svarīga. Pat uh, to var norādīt, var norādīt pat vienu atsevišķu sastāvdaļu, jo tas jau norāda uz uh, produktu identitāti. Un tālāk tabāģīkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Eh, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Sociālisti un demokrāti uzskata, ka Skotas kunga ziņojumiem ir liela nozīme, un mēs arī piekrītam tam saturiskā ziņā eh, ziņojumam ir pieci svarīgi punkti kopienas zīmols. Pirmkārt, daudz nesaprot to, ka kopienas zīmols nav solis federalizācijas, federālismu virzienā. Nē. Tā ir garantija tam, ka ražojumi atbilst pārtiks drošības noteikumiem un līdz ar to tos mēs varam atšķirt no Uh, importētiem produktiem no trešām valstīm. Otrakārt, es uzskatu, ka ir ļoti labi, ka tagad uh, mums ir Čeloša kunga personā komisārs, kas vietējos tirgus atbalsta un uzsver šo tirgu nozīmību, jo tieši uh, lauksaimniecības izstrādājuma daudzveidība un uh, lokālā īpatnība ir ļoti svarīga. Ja mēs šo uh, izcelsmi skaidri marķēsim, es domāju, mēs ejam pareizo ceļu. Es ceru, ka jaunais komisārs iepriekšējo uh, nostāju vairs neatbalsta, proti, ka uh, šī aizsargātās izcelsmes apzīmējums un aizsargātā geogrāfiskā norāde ir jāapvieno. Es priecājos, ka dažas problēmas jau tiek risināts, bet citas vēl būs jārisina. Kas attiec uz biologus, es domāju, mēs visi esam apmierināti, un pēdējais daži ir ierosinājuši, ka augļiem dārziņiem vajadzētu izvirzīt tos pašus stingros noteikumus, kā attiecībā uz citiem izstrādājumiem. Es gribētu atgādināt, ka mēs eh, nevajadzētu pārcensties ar likumdošanu, piemēram, banānu likumu, uh, eh, likumu noteikti tas ir muļķīgi. Lainkungs nākamo. Paldies, priekšsēdētā komisāra, kolēģi. Es arī vērāt, vēlētos izteikt pateicību Skotskungam par uh, ziņojumu. Tur patiešām ir ļoti daudz vērtīgu lietu iekšā, taču mēs, man, es un mani alda kolēģi nevar uh, atbalstīt dažas no ierosinātajām pārmaiņām. Piemēram, 19. Uh, eh, pantu Un es domāju, ka tas ir muļķīgs, eh, tas ir vienkārši ūdens uz eh, Briseles birokrāta dzirnavām. Tas, es domāju, ka ir pircējiem jāļauj pašam izvēlēties, eh, ko tad viņi vēlas pirkt. Un uh, vajadzētu izvairīties no šiem taisno banānu eh, likumiem tā tālāk. Un es domāju, ka tas ir patērētāja ziņā izvēlēties pilk, pirkt uh, taisnu vai greizu augli. Un es ceru, uh, ka, ja mēs varēsim izdarīt attiecīgos grozījumus, tad mēs varam atbalstīt ziņojumu. Nepiekrītam arī 16. pantam. Es, protams, saprotu, ka mm, mēs vēlamies izveidot šo eiro logo, ja tas kaut ko nozīmē. Uh, zemniekiem, tas nozīmē kaut ko patērētājiem, tad, protams, jā, uh, Bet eh, tur tiešām ir jāskatās, vai tas dod kaut kādu atdevi, jo pretējā gadījumā nav vērts vispār par to cīnīties. Un pagaidām es šādas liecības neredzu. Es tā nedomāju, ka Eiropā cilvēki meklē kaut kādus Eiropas logotipus. Tālāk runājot par privātās certifikācijas sistēmām, 62. punktu, eh, kas ir minētas kā veiksmīgas. Es domāju, ka ir labi, ka eh, zemnieki piedalās dažādās eh, kvalitātes nodrošināšanas schēmās brīvprātīgi. Es domāju, ka tas tā ir jāatļauj turpināt. Uh, Es ceru redzēt noteiktas izmaiņas līdz balsošanai, un es ceru, ka mēs varēsim tādā gadījumā atbalstīt eh, šo ziņojumu. Paldies, Lajanka kungam un tālāk Smita kungam vārds. Priekšsēdētāji, paldies! Uh, eh, Blajana kunga, man skotu kolēģi, komentāri ir eh, tādi, ka mēs lielā mērā varētu piekrist. Eh, Ziņojumā ir daudz kā laba, bet tas varētu tikt arī uzlabots. Es koncentrēšos uz diviem punktiem un tikai uz diviem. Es un citi esam pārliecināti, ka pircējs vēlas zināt, no kurienes nāk pārtika, un šādas informācijas sniegšanai būtu jābūt obligātai. Otrais grozījums, kur mēs esam iesnieguši, uh, Eh, es atvainojos, labo sevi runātājs ceturtais grozījums. Manuprāt, nu, tas ir neveiksmīgi formulēts, un mēs piedāvājam tādu stingrāku formulējumu par obligātu izcelsmes norādi, jo tas ir tas, ko vēlas redzēt patērētāji. Trešais grozījums. Tur faktiski ir uh, vēršanās pret uh, sarežģītu un neīstenojamu likumdošanu. Uh, pārāk reglamentējot augļus un dārzeņus un to formu. Un jāsaka, mēs esam tos atsaukuši, un varbūt patērētājs nav īpaši ievērojis eh, to, ka šādu nosacījumu vairs nav, bet ražotāji to noteikti ir pamanījuši. Un tāpēc centieni atkal šādu likumdošanu ieviest nenāks nevienam par labu. Un uh, Eh, runājot par Eiropas Savienības logo, tikai tādā gadījumā, ja tas tiešām dod kādu labumu, es domāju, šajā ēkā varbūt tam ir nozīme, taču eh, patērētājiem tas diez vai kaut ko izteiks, bet es domāju, ka ir nepieciešama šī izcelsmes norāda, to vēlas patērētāji, un es ceru, ka mūsu grozījums atbalstīs arī eh, kolēģi tālāk Nikolsona kungam vārds uz divām minūtēm. Uh, Es arī vēlētos izteikt atzinību referentam par lielisko ziņojumu. Es domāju, ka ziņojumā ir daudz labu ideju. Mēs eh, atbalstām Skotas kungu, uh, tajā, ka viņš runā, cik labi ir, e, cik nozīmīgi ir izmantot e, pilnā mērā mūsu ražotāju potenciālu. Mēs tiešām mēģinām panākt mūsu uh, lauksaimniecības un pārtiks rūpniecības tātad maksimālo atdevi. Un tas ir ļoti svarīgi lauku reģioniem Un man ir prieks par to, ka Skotas kungs runā par dažādām produktu aizsardzības norādēm un atsevišķām sist, šo norāžu un garantiju sistēmā, bet ir jāsaka, ka ir jāvienkāršo piemērošanas noteikumi. Un ja mēs ievedam produkciju, mums ir jānodrošina lielāka aizsardzība no uh, trešajām valstīm. Kas attiec uz uh, eh, mānu reģionu, piemēram, vēršoties pēc garantētā tradicionāla īpatnība instrumenta izmantošanas tiesībām savam reģionam, es teiktu, es gribētu redzēt vairāk iesniegumus no Ziemeļīrijas, pagaidām tas tā nav. Ir daži atbalsta elementi, kurus es neatbalstu. Es esmu pret to, ka tiek ieviests Eiropas Savienības kvalitātes logotips. Es drīzāk domāju, ka ir vajadzīga uh, izcēlesmes uh, norāde. Es domāju, ka šis eiro kvalitātes logo faktiski ir līdzekļu izšķērdēšana. Taču ir vajadzīgas kaut kādas norādes par bioloģiski ražotajiem produktiem. Un bez tam mani uh, satrauc arī uh, tas, ka augļu un dārzeņu uh, tirzniecībā uh, <clears throat> mēs cenšamies uh, ievilkt atpakaļ šos te augļu un dārzeņu standa, ļoti stingro <clears throat> izmēru un formu standartu nosacījums, kurus komisija pagājuši gadu atcēla. Un grozījumi šajā sakrā iesniedz mana grupa un arī citas grupas vienkārši izsvītrot šos elementus. Tas ir ļoti skaidrs. Tālāk Lorenzo Fontānas kungam vārds. Paldies, eh, priekšsēdes kundze, darbie kolēģi, komisāri Čološ. Eh, paldies par ļoti daudzsološiem vārdiem un paldies arī kolēģim Skotā par lielisko darbu šo ziņojumu. Es uzskatu, ka rīt eh, balsojumā par ziņojumu mēs katra reģiona tipiskos produktus aizsargāsim. Es esmu no Itālijas. Mums ir 4500 īpašo pārtiks produktu, un tā ir mūsu valsts bagātība, ko mēs gribam saglabāt. Uz to vēl ir taisnība, tās ceļš ejams, bet es gribu uzsvērt arī to, ka tikai ar augstsvērtīgiem produktiem mūsu lauksemnieki var konkurēt globālajā tirgū, ņemot vērā uh, krīzes apstākļus, kuru mēs esam piedzīvojuši tikai ar kvalitāti un izcelsmes izsakojamību, kā arī caurskatāmību attiecībā uz lauksaimniecības ražošanas metodēm, un e, citu e, patērētājiem interesējoša informācija ir ārkārtīgi svarīga. Patērējiem jāzina, vai viņi ēd aboli, kas ir Veronā vai Veneto reģionā audzēts, un vai e, tie ēd ķīniešu aboli. Attiecībā uz kur viņi neko nezina, nezina, vai ir Eiropas lauksaimnieka standarts vispār izpildīti. Tagad Dodzas eh, kundze, Diendots, pusotra minūte. Priekšsēž kundze, komisāra, kungs, paldies par iespēju uzstāties eh, debatēs par šo ļoti svarīgo jautājumu. Eh, patērētāji pilnīgi pamatot prasa, ka viņi, viņiem tiek pārdoti droši, izsekojam un aug pēc augstiem standartiem ražot produktu. Es atbalstītu sistēmu, kas šādas standarts veicinātu, un es uzskatu, ka uh, patērētāji arī plaši to varētu atbalstīt, kā arī eh, ražotāji. Ražošana un eh, pārdošana eh, lielā mērā noteikti šādas politikas veiksmi vai neveiksmi. Es gribētu norādīt arī to, ka mums ir stingri jānostājas pret izstrādājumu viltošanu, pret vilts marķēšanu. Tāpat kā daudz citu kolēģi, uh, Es būtu pret ES logotīpu, es uzskatu, ka tam nekāda e, liela jēga nebūtu un patērētājiem tas neko nedotu. Valsts izcelsmes e, e, marķēšana geogrāfiskies norādes ir nozīmes, jo tās veicina vietējās izstrādāšanas tehnikas uh, E, saglabāšanu, e, patērētāju uzticēšanos noteiktiem produktiem un nu, pašiem reģioniem. Ziemeļ īrija ir lauksaimniecības pro, produktu neto eksportētājs, tā es nevēlos, lai e, maķēšanas sistēma radītu problēmas šādiem apstākļiem, kā arī uh, Uh, manam dzimtiem reģionam, tas varētu uh, kaitēt mūsu ražotājiem. Tāpat kā cits kolēģis atbalsta kvalitātes nodrošināšanas mehānismus uh, un vēlētos, lai tie tiktu iekļauti at, vietējo izcelsmes norāžu sarkstam. Paldies, un tagad vārds Köstingers kundzei divas minūtes. Priekšsēdz kundze, dārgie kolēģi. Eiropas lauksaimniekiem kvalitatīva, augstvērtīga izstrādājuma ražošana ir absolūti fundamentāli nozīmīgi. Neviens to neapšauba, un tādēļ es uzskatu, ka uh, obligātais kvalitātes mārķējums ir liela iespēja mūsu ražotājiem. Kvalitāte kā uh, faktors, uh, tai ir liela not, iestekme mūsu uh, lauksaimniecības un pārtiks ražotāju konkurētspējai. Kvalitatīva augstsvērtīgas pārtiks ražošana tradicionāli daudzos lauka reģionos, kuros ir maz uh, uh tautsaimnieciska alternatīva, uh, nodrošina uh, bezmazvienīgo uh, tautsaimniecības nozari un tās pastāvēšanu. Bet kvalitātes nodrošināšanai vajadzīgi objektīvi kritēriji ekonomiski apsvērumi no uh, eh, patērētāja puses gan arī nozīmīga kvalitāte ir cena, bet lauksaimniekiem ir jāsaņem godīgs atalgojums par darbu. Uh, no otras puses, uh, um, patērētājiem ir tiesība arī izvēlēties lētāku, mazāk kvalitatīvu produktu. Patērētājiem ir jābūt šai brīvībai pēc objektīviem un acīm redzam saprotamiem kritērijiem izdarīt savu pirkšanas lēmumu. Uh, Tādēļ mums ir arī jāveicina patērētāji izglītošana, informēšana, ir jābūt geogrāfiskiem aizsargāto reģionu norādēm un izcelsmes norādēm. Mums ir vajadzīgi jauni regulējumi attiecībā uz uh, produktiem, kas nāk no kalnu reģioniem un no tādiem, kas ir brīvi no ģenetiski modificētās audzēšanas. Ekoloģiskā audzēšana ir arī uh, objektīvi kriteriji jāizvirz un, un tie ir jāsaglabā. Paldies, Kestingas kundzei. Tagad vārds Dekastrom kungam pusotru minūti. Priekšsēdētājs kundze, komisāri, šodien Eiropā ir novērojams jauns domas gājiens. Kvalitāte tiek uzskatīta par svarīgu mehānismu, kas uzglabo eh, konkurences spēju un arī nodrošina kvalitāti. Uh, um, patērētājiem. Un līdz ar to mums uh, jā, jā nodrošina tas, ka uh, konkrētais mārķējums arī ataino šīs domāšanas uh, gājienu. Un uh, mums šeit ir jāvienojas par to, kāda informācija ir jāsniedz, no kurien šis uh, produkts nāk un kā tas tiek ražots. Komisāri, Eiropas noteikumiem būtu jāļauj tām organizācijām, kas aizstāv aizsargāt filmas vietas nosaukums un aizsargāt geogrāfiskās izcelsmes eh, norādes, piedalīties tirgu ar vienādiem noteikumiem kā citas, eh, cita produkcija. Mums ir jānodrošina, ka viņi var būt kon konkurētspējīgi. Uh, Tāpēc komisāram eh, vajadzētu paskatīties uz to, ko ierosināja mūsu komiteja. Mēs vēlamies, lai uh, Eiropas lauksaimniecība kļūtu par konkurētspējīgu. Paldies! Agņukungs uz vienu minūti. Priekšsēdētājs skundze, vispirms man jāsaka, es esmu pats ražotājs. Noteikumi ir, noteikumiem jābūt ir standartizētiem visiem. Uh, Eiropas krīze skars arī, protams, eh, olražošana apvienotajā karalistē. No 1. janvāra 2012. gada būs īpašas prasības attiecībā uz olām, taču uz eh, Bulgāriju un Rumāniju tas neatiec. Un tas nozīmē, ka būs īpašas prasības pret tām olām, kas ir ražotas apvienotajā karalistē, kamēr, un līdz ar to tās nevar būt konkurēt spējīgas ar tām olām, kas tiek ražotas citās dalībvalstīs daudz lētāk. Un tāpēc būtu ļoti svarīgi piemērot šo kvalitātes marķiem. Un otrkārt, ir jāizmanto arī maņķē, marķējums, kur konkrēti norādīts, kā tiek ražots šīs olas. Paldies, priekšsēdētāju vārds Dantēna kungam uz divām minūtēm. Priekšsēdētājs kundze. Komisāra eh, referenta kungs, es uzskatu, ka tas ir simboliski, komisāra kungs, ka jūsu pirmā uzruna šajā parlamentā bija tieši par kvalitātes politiku. Mēs uzskatām, no abām pusēm, ka šie kvalitatīvie produkti ir ļoti svarīgi. Jā, tie ir uzskatāmi par svarīgiem faktoriem teritoriju attīstībā, svarīgiem lauksaimniekiem. Jā, tie ir arī svarīgi Eiropas patērētēm, bet arī visu pasaules patērētēm. Tie liecina par mūsu kvalitāti Spānijas un Francijas labi pazīstamie produkti liecina par mūsu produktu kvalitāti. Mēs ierosinām eh, šai kvalitātes politikas eh, ziņā būt uzstājīgākiem. Eiropas politikai jābūt saprotamākai. Tai ir jāaizstāv mazie ražotāji no lielajiem produktu izplatītājiem un ražotājiem un arī jāuzsver eh, mažo, mazo ražotāju produktu pievienotā vērtība. Ir nepieciešams eh, sniegt vispārēju informāciju par aizsargāt silmas vietas nosaukumiem. Garantēt tradicionāla īpatnība instruments ir ļoti svarīgs aspekts un uh, par to ir arī balsojusi gandrīz vienbalsīgi komisija. Un runājot par 19. pantu, jā, dārgie kolēģi, nav runa par atgriešanos pagātnē, bet nav arī uh, paredzams, ka mēs te varētu paredzēt, ka ka izplatītājs šodien ir vienīgais eh, noteikumu diktētājs. Mums ir jāatrod zelta vidusceļš. Komisāra kungs, mēs esam pārliecināti par to, ka jūs esat uh, ka jūs iestājaties par eh, lauksaimniekiem, un mēs tiešām uzticamies, ka jūs ātri varēsiet šo tekstu pieņemt. Paldies, vārds Garsie Peres kundzei uz pusotru minūtu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Komisāra kungs. Lauksaimniecības produktu kvalitāte ir ļoti svarīga mūsu pārtiks ķēdes sastāvdaļa un arī ļoti svarīgs veids, kā vairot eh, Eiropas ražotāju konkurentspēju. Un tas ir arī atainojas šajā ziņojumā. Un ziņojumā parādās arī citi aspekti, kas komisāram jāņem lēmā vērā. Logotips eh, norāda, eh, liecina par to, ka ir svarīgi attainot, ka konkrētie produkti ražot Eiropas Savienībā. Un tas būtu norādītu arī, uh, tas būtu svarīgi arī PTO kontekstā un divpusēju nolīgumu saistībā. Eiropas Savienība, kā zināms, atbalsta ilgspējīgāku ražošanu un arī kvalitātes kritērijus visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Uh, Tirzniecība un mārketinga ķēde arī diktē savus noteikumus, un mēs gribētu, lai normatīvos aktos tiktu paredzēti labākās prakses piemēri šajā jomā un būtu arī jāpārbauda privātā certifikācijas sistēmas, kas ļoti bieži tiek izmantotas kā pieprasījums, kā prasība, lai uh, tiktu lielajām, klāt lielajām uh, izplatīšanas ķēdēm. Lūdzu, nākošais runātājs, viņam nav ieslēgts mikrofons. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu, Sonīkums, saka priekšsādātāji. Jā, labi, es sākšu vēlreiz, saka Sonīkums. kungs. Eh, svarīgi paraudzieties, par ko te vispār ir runa. Ģimenes uh, lauksaimniecība ir vietējā, vietējais veids, kā uzlabot darba, kā vairot darba vietas, un tā arī uh, nosaka labāku rū, nosaka labāks rūpes par dzīvniekiem. Ir uh, arī no ekonomiskā viedokļa svarīgi zināt, no kurienes nāk produkts. Uh, vietējās eh, tradīcijas ir arī ļoti svarīgas. Eh, Somijā mums ir eh, lieliska, lielisks kazas sirs, un tas ir tradicionāli ražots produkts, un tam arī jāatrod savu vieta tirgu. Un tagad, komisāra kungs, es gribētu uh, lai lauksaimniecīgas darbība būtu iespējama visur Eiropā. Un tas mums jāpatur prātā nākotnē. Mūsu produktiem jābūt kvalitatīviem. Paldies, Jāra kungs! Paldies, priekšsēdus kundz! Arī es gribu pateikties referentam par lielisku ziņojumu. Augstsvērtīgi eh, pārtiks produkti ir Eiropas lauksaimnieku konkurences plus globālajā konkurencē, un līdz ar to um, Eiropas konkurences spēja kopumā tiek veicināta. ES lauksaimniecības izstrādājumi jau tagad izpilda augstākas kvalitātes um, prasības. Eiropas standārti visā pasaulē ir atzīti par ļoti augstiem. Nevis patērētēji, diemžēl, to vēl apzinās, tādēļ svarīgi, ka Eiropas saimnības savu kvalitātes politiku uzlabotu, kā arī savu informāciju par mm, šo, šiem jautājumiem. Tādējādi stimulējot ražotājus vēl mm, vairāk aktivizēties kvalitātes jomā. Patērētājiem ir tiesības mm, lauksaimniecības produkts Eiropas saimnībā bez bažām baudīt. Tādēļ mm, brīvprātīga mm, ES marķējums un obligāts reģionālais mm, izcelsmes norāda, mm, tas viens otru neizslēdz. No otras puses ir runa par iepakojumu lielumu un um, lauksaimniecības izstrādājumu geometrisko formu, tad ir jābūt samērīgiem. Eiropas Savienībai nav jānodarbojas ar uh, e, gurķu lielumu, kā arī uh, tam līdzīgiem jautājumiem. Uh, nepārcentīsimies ar likumdošanu. Uh, svarīgi kvalitāte nevis uh, uh, um, gurķu izliekums. Uh, Tās būtu jāatstāja eh, ražotāji nevis Eiropas parlamenta, Eiropas saimnes ziņā. Atbalstam kvalitāti, nevis mm, iepakojumu vienības. Es paļaujos uz Eiropas parlamentu veselo saprātu un gudrību, kā arī uz mūsu jauno uh, lauksaimniecības komisāru Čološkungu. Paldies! Tagad vārds uh, eh, Bazilikai Dančīlas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos sveikt uh, referentu. Uh, man ir ļoti simpātisks veids, kā viņš atbalsta lauksaimniecisko ražošanu Eiropā. Tirgi kļūst ar vien uh, diversificētāki un uh, higienas jautājumi, uzturvērtība uh, ir jautājumi, kas kļūst ar vien svarīgāki. Uh, ražotāji uh, daudz uh, vairāk pievērš uzmanības tam, kādā veidā lauksaimniecība ietekmē klimata pārmaiņas un vīdi. Un jāsaka, ka uh, mūsu spēks Eiropā ir produktu kvalitātē. Uh, un to var nodrošināt ar šo ļoti lielo drošības e, līmeni visā pārtiks ķēdē, un tam savu ieguldījumu, protams, ir devuši arī zemnieki. Taču ir iespējas arī kvalitāti uzlabot, un es domāju, ka mums ir jāveicina kvalitīvu produktu ražošana, taču mums ir jāaizsargā mūsu produkti starptautiskajā tirgū. Un turpinot šo domu, es gribētu teikt, ka mums ir stingrāk jākontrolē tie produkti, kas nāk no trešajām valstīm. Uh, jo tas nodrošinās vienādus eh, spēles noteikumus eh, Eiropā ražotajiem produktiem un produktiem, kas nāk no trešajām valstīm. Paldies, Dančēlas kundze, Delēlis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, dāmas un kungi, lauksaimniecības produktu kvalitāte ir svarīga patērētājiem un arī lauksaimniekiem, un tas ir arī veids, kā uzlabot mūsu produktu konkurētspēju. Tāpēc ir jāstrādā pie šī jautājuma. Pie šī jautājuma izmantojot arī mārķējumu, bet pat labam ir ierobežojumi attiecībā uz eh, izcelsmes eh, cilmes vietas nosaukumiem. Tie, piemēram, ir ierobežoti attiecībā uz dažiem produktiem. Bet ir arī daži ļoti svarīgi produkti, uz kuriem šis marķējums neatiecas. Te ir runa par aizsargāt geogrāfiskās izcelsmes norādi. Un tāpēc mums eh, patērētāju interešu uh, labā būtu jāizstrādā mārķējums attiecībā uz visas, visādas cilmes uh, nosaukumiem. Tas attiektos arī, piemēram, piena produktiem. Un tagad mēs sākam brīvā mikrofona procedūru. Un vārds Nikolēsku kungam uz vienu minūti. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președintă. Jā, paldies, priekšsēdētāji. lauksaimniecības produktu kvalitātes jomā politika faktiski eh, var tikt piemērota dažādos veidos. Mums, protams, ir eh, vairāk jārunā par kvalitāti un netik daudz par kvantitāti. Taču eh, ir svarīgi, lai politika šajā jomā būtu saskaņota. Kvalitā, augsta kvalitāte ļauj mūsu zemniekiem konkurēt starptautiskajā tirgu. Es apsveicu komisāru centienus darīt kaut ko šajā sakarā, bet mums ir nepieciešama spēcīga kopējā lauksaimniecības politika, kas palīdzēs ražot šos augstas kvalitātes produktus, un ir vajadzīgs arī stabils budžets mūsu lauksaimniecībai. Mums ir vajadzīgi instrumenti, ko mūsu eh, lauksaimnieki varētu izmantot, lai nodrošinātu augstas eh, kvalitātes produktus. Un ir jābūt vienādiem spēles noteikumiem eh, lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem, kā Rietumē Eiropā, tā Austrumē Eiropā. Darbie kolēģi, komisārkungs! diskutējot par kvalitātes mm, logotipiem un uh, aizsargāto geogrāfisko izcelsmu un obligāto uh, izcelsmes maķiem, neaizmirsīsim, ka mūsu lēmumam jābūt ir uh, Eh, īstenojumam. Attiecībā uz 54. punktu es neredzu šādu īstenojumību. Eh, kvalitātes marķējumi ir vērtējumi pozitīvi, jo tie brīvprātīgi tā dod ražotājiem un eh, pārstrādātajiem iespēju tirgū got panākums, bet ne, neaizvērsim acis eh, tā priekšā, ka ir arī kvalitātes eh, standarti, kas ir tādi pseidostandarti drīzāk, eh, un tie laupa patērētājiem, kā arī ražotājiem iespējas brīvi un uh, objektīvi izvēlēties. Tas pats attiec uz uh, uh, izcelsmu norādēm tādiem lauksnēmniecības izstrādēm, kā piemēram pienam, kas patiesībā tehniski gandrīz nav neiespējami vairs. Būsim piesardzīgi, eh, lai mūsu labā grība eh, neveicinātu eh, lieku birokrātiju. <laughs> Dziękuję pani przewodnicząca. Vačakovskungam vārds. Paldies priekšsēdētāji. Es gribēju vērst uzmanību uz ziņojumu devīto punktu, kurā ir uzsvērts, ka sarunās ar PTO eh, komisija ir jācenšas garantēt vai panākt vienošanos par jautājumiem, kas nav saistīti ar tirzniecību. Un te ir runa par lauksaimniecības produktiem, lai nodrošinātu to, ka tiem visiem tiek izvirzīti vienādi e, kritēriji. Jo problēma ir tāda, ka mēs par to runājam jau simto reizi. E, mēs visu laiku runājam par vienādu standartu piemērošanu un eh, nu, ražošanas standartu pieprasīšanu no mūsu lauksaimniekiem un eh, lauksaimniekiem ārvalstīs, no kurām mēs ievedam produkciju. Un mūsu ražotājiem eh, Eiropas prasību dēļ ir rodas papildus izmaksas, un līdz ar to eh, konkurences situācija vairs nav godīga. Es eh, gribēju tieši par to šim jautājumam pievērsties. Pārtikas drošība Eh, eh, drošības pro, eh, pa, pārtiks kvalitātes problēmas ir radušās no līdz šim neveiksmīgas likumdošanas šajā jomā. Un viens piemērs neveiksmīgiem likumdošanai ir nesenais, nesenie skandāli, kas ir samulsinājuši <clears throat> arī patērētājs. Ir par daudz uh, uh, marķējumu. Uh, tur ir, piemēram, rakstīts uh, lauksaimnieks, lai gan ir īstenībā uh, rūpniecisks ražots produkts, un tad ir rakstīts, ka oriģināli no Austrijas, kaut gan īstenībā no visas kaut kurienes ir šie produkti salikt kopā. Uh, Tātad kontrols sistēmas, piemēram, kas attiec uz maziem Uh, uh, uzņēmumiem, uh, bet lieliem ražotājiem nav jāievēro patiesībā, tad tādi mums nedara. Paldies tagad, Blokman kungs. Paldies, priekšsēdus kundze. Komisāra kungs, jūs šodien sacījāt, ka um, produktu ar izcelsmes marķējumu ir um, nozīmīgi. Šis izcelsmes maķēns tas īpaši attiec uz kalnu reģionos ražotiem izstrādājumiem, tādēļ eh, šajā gadījumā maķēns ir īpaši svarīgs. Es gribētu uz diviem, par diviem punktiem īpaši izteikties. Pirmkārt, eh, mums vajadzētu ražīt, eh, rad, dot iespējas ražotājiem, zemniekiem apvienoties asociācijās, tas nekādīgi nav uh, konkurences uh, pārkāpums, un ja pat ir, tad tas ir daudz mazāks pārkāpums nekā uh, uh, tirgotāju uh, koncentrācija pēdējā laikā. Un tad par kvalitātes normām dažu vārdu es uh, zinu, kādas ir diskusijas presē par šo jautājumu, uh, par uh, līkajiem gurķiem, bet uh, ražotājiem ir vajadzīgi šie noteikumi. Un neaizmirsīsim to diskusijā un balsojumā rītdien. Paldies! Paldies, Ferērs kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es domāju, ka šis ziņojums eh, noteikti dos savu pievienoto vērtību un dos labumu lauksainicības produktu ražotājiem. Certifikācijas sistēmas ir sarežģītas, lēnas un dārgas, vismaz pagaidām. Un mēs eh, vēlētos īpaši aizsargāt mazos vidējos uzņēmumus, lai viņiem nepieaugtu ražošanas izmaksas jo uh, fakti un būtībā vislielāko finansiālo slogu šajā situācijā vienmēr nes uh, lauksaimnieks uz saviem pleciem. Runājot par pārtiks nekaitīgumu nodrošināšanu patērētājiem, tam faktiski tas būtu jārealizē valstī, kontroli jāuzņemas valstī un tam nevajadzētu radīt papildus izdevumus ražotājiem mums ir jānodrošina arī šī pārtikas produktu suverenitāte. Un eh, mums ir jāizvairās eh, no tā, eh, ka pasaulē faktiski šis tirgus ir ļoti neregulēts un mūsu lauksaimnieki no šīs neregulēšanas nav aizsargāti. Balčutis kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Lauksaimniecības produkti, kas ir ražot Eiropas Savienībā, uh, Uh, tiek augstu vērtēti pasaules tirgu, jo tiem ir ļoti augsta kvalitāte. Un tad, kad mēs runājam par lauksaimniecības politikas nākotni, es domāju, ka kvalitātes jautājums ir prioritārs, jo tā ir mūsu vizītkārta ne tikai pasaules līmenī, bet tā ir arī daļa no mūsu ekonomikas un sociālās dzīves kvalitātes politikai Eh, politikā vajadzētu ieviest lielāku skaidrību. Patērētājiem būtu jāspēj saprast, kas uz šī produkta ir sērakstīts, lai nodrošinātu lauksaimniecības produktu augsto kvalitāti un turpinātos ražot šādā kvalitātē. Mums ir ļoti skaidri jāmarķē arī produkti, kuros ir ietverti ģenetiski modificēti organismi, eh, piemēram, kartupi Pēļ, bet vajadzētu norādīt arī, vai dzīvnieks nav barots, teiksim, ar e, ģēmo, jo arī tas gal galā var ietekmēt mūsu veselību. Paldies, runās Iekierski kungs. Pateicoties kopējai lauksaimniecības politikai, mēs varam nodrošināt Eiropā augstas kvalitātes produktus. Un tāpēc pareizā kvalitāte un nodrošinājums arī garantē mūsu pārtikas drošību. Un te ir arī jautājums par to, kā šī pārtika sasniedz patērētājs. Produkti, kuriem ir ļauts nonākt Eiropas tirgū, atbilst zināmiem kritērijiem, vai vismaz tā būtu jābūt. Un visiem šiem kritērijiem uz iepakojumu jābūt norādītiem. Jo tieši šie kritēji arī norāda uz kvalitāti un arī izējas materiālu un uh, pārstrādes uh, vietas norādē jābūt skaidri redzamai, jo tā patērētājs zina, ko viņš īsti pērk. Tas tikai stiprinās mūsu produktu konkurētspēju eh, pretstatā importētajiem produktiem, kas neatbilst tam pašiem kriterijiem. Un tagad vārds Obermajer kungam. Lūdzu. Priekšsēž kungs. Deputāts Skotas veiksmīgais ziemas eh, aizsargā patērētāja intereses, to tas tiec, un tas arī ļoti svarīgi jo uh, patērētāju veselībai ir jābūt mūsu augstākai prioritāte. Es uh, norādu uz to, ka izcelsmes mārķējumam ir jābūt uzlabotam. Uz katra ēs lauksaimnieciskā uh, eh, izstrādam ir izcelsme jābūt skaidri norādītai. Uh, patērētāji nedrīkst uh, mānīt, uh, piemēram, ķīniešu uh, um, uh, graudi uh, tiek Uh, uz uh, Austriju uh, importēti un tad izcelsmes maķēms tiek viltots, vai arī dzīvnieku labturības noteikumi tiek smagi pārkāpti. Mūsu patērētāja aiz, interesi aizstāv un arī mūsu lauksiemie interesi. Paldies tagad Vārtsne Delčevs kundzei. Priekšsēža kungs. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, priekšsēdētājs kundze, es sveicu, sveicu Skotas kungu ar veiksmīgo, vērt, ar vērt, veiksmīgu soģiem, kurā skaidri atainojas Eiropas parlamenta lielā interese saistībā ar lauksaimniecības kopējo politiku un pārtiks produktu kvalitāti. Es katrā ziņā atbalstu Eiropas kvalitātes logotipu kas tad liecinātu par to, ka produkts ir nācis no Eiropas. Un runājot par cilmes vietas nosaukumiem, par to, vai tas varētu būt obligāts norādījums, es domāju, ka jā, tādā veidā mēs sniegtu garantijas mūsu patērētājiem. Un es domāju, mums ir arī jāsaglabā garantēt tradicionālo īpatnību instruments nevienam e, nenāks par ļaudz zināt, ka, piemēram, feta nāk no Grieķijas vai kāds cits produkts no citas valsts. Mums ir jāstājas pretī šim izaicinājumam, jāsaglabā mūsu lauksaimniecības produktu kvalitāte un konkurētspēju. Paldies! Paldies! Un tagad, komisāra kungs, vārds jums pēc visiem šiem daudziem jautājumiem un uzrunām. Paldies, priekšstādātājs kundze! Es, protams, nevaru pievērsties visiem jautājumiem, kas šeit tika skārti. Tomēr es gribētu uzsvērt dažus pamata elementus, kas parādījās eh, uzrunās vairākas reizes. Runājot par dažādu geogrāfiskās norādes sistēmu eh, kopumu, es varu sacīt Eiropas parlamenta deputātiem, es nemaz neesmu paredzējis izjaukt sistēmu, kas jau labi darbojas. Tā ir sistēma, kas ir arī pazīstama patērētājiem. Vienkārši šī sistēma ir jāpadara mazliet saprotamāka patērētājiem. Un te, protams, arī jāpanāk, lai starptautiskajā tirgu šis marķējums tiktu atpazīts un atzīts. Līdz ar to man nav padoma tāpat vien eh, apjukuma radīšanas labad sajaukt vairākas sistēmas, kas līdz šim labdarbojas. darbojas Un pat labam ir sistēmas, kas jau labi darbojas. Un runājot par Eiropas kvalitātes logotipu, arī šajā ziņā mums jāraugās, kādus mērķus mēs gribam sasniegt ar šī logotipa palīdzību. Ja mēs vēlētos eh, tikai padomāt par eh, pamat eh, kritēriju ievērošanu, kuru, kurus visi Eiropas ražotāji jau ievēro, es, protams, gribu uzsvērt to, ka visi uh, lauksēmniecības produkti, kas ir importēti, ir pakļauti higiēnas prasību izpildēji. Tā tad ir jāraugās uz to, kādā veidā mēs varētu izšķirt mūsu produktus no citiem produktiem. Un eh, te tad varētu būt runa par Eiropas kvalitātes logotipu, vai varbūt varētu tā vietā ieviest šo cilmes norādi. Nu, katrā ziņā par to vēl var padomāt. Runājot par eh, ģeogrāfiskās izcelsmes norādi starptautiskā līmenī. Mums ir jāceņš panākt, lai šo sistēmu atzītu mūsu partneri. Un eh, te būtu arī jārunā ar, starptauti, ar eh, Pasaules tirtniecības organizāciju. Bet par to var vienmēr arī runāt, risinot sarunas par divpusējiem nolīgumiem sava mandāta laikā. Es gribu arī stiprināt komunikācijas politiku un stiprināt eh, šīs kvalitātes, eh, šī kvalitātes marķējuma atzīšanu starptautiskā līmenī, lai Eiropas Savienības klātbūtnes starptautiskajā tirgu būtu acīm redzama. Runājot par norādi, ka produkts nāk no kalna apvidus, mēs esam paredzējuši izveidot šādas norādes Un uh, mums ir uh, vēl tikai jāizlēmi, kādi būs konkrētie kritēriji, un tad tos varēs izmantot visi ražotāji kalna apvidos. Runājot par uh, aizsargātas silmes vietas nosaukumu un aizsargātas geogrāfiskās izcelsmes norādi, te visvairāk, protams, bija runa tieši par konkrēto mārķējumu. Mēs esam paredzējuši veikt ietekmes ievērte, novērtējumu, kā e, dažādie kritēriji e, kvalitātes ziņā iespaidos tirgus attīstību. Paldies! Un debašu noslēgumā vārds referentam Skotākungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, komisāri Čološkungs. Es izteikšos pavisam īsi. Es Atgriezīšos pie zemes, tas ir tas, no kurienes mēs nākam, no kurienes nāk mūsu produkti, un tāpēc mums ir arī zeme jāaizsargā nākotnē. Un te ir tikai viena doma, ko es gribētu sasīt. Mums jāparaugās uz tiem, kas strādā ar zemi uz ražotājiem, lauksaimniekiem. Viņi ir tie cilvēki, kuri ražo pārtiku, kuru cilvēki pērk lielveikalos. Tāpēc es domāju, cienot zemi, kas mums sniedz pārtika, mums arī ir jāciena tie ražošanas procesi. Protams, mums ir arī jāciena paši patērētāji. Kāpēc eh, mēs eh, nevarētu pajautāt patērētēm, ko viņi vēlas? Es piekrītu šim priekšlikumam. Ja produkts ir jāmarķē, tad šim marķējumam ir jābūt saprotamam patērētājiem. Varbūt šis marķējums varētu būt vienkāršotāks. Šodien tas ir diezgan sarežģīts eh, kāpēc patērētājiem būtu jāzina, kad viņš pērk pienu, vai tas nāk no Eiropas Savienības vai no Brazīlijas. Saprotams, ka patērētājs gribētu to zināt. Bet es tiešām ceru, ka šis ziņojums eh, komisāra Čološa skatījumā būs vērtīgs un ka tas rosinās tālākas diskusijas Bet es gribētu sacīt, ka mums ir skaidri jāparaugās uz šo saikni starp zemi ražotāju, lauksaimnieku, pārstrādātāju un patērētāju. Un tas ir tas iemesls, kāpēc mēs gribam iestāties par mūsu produktu kvalitāti. Svarīgi, lai produkti būtu veselīgi un labi garšotu. Paldies! Uh, paldies, saka priekšsēdētāji. Līdz ar to debats slēgtas un balsojums būs rīt. Tagad mēs pāriem pie nākošā jautājuma. Tas ir komisija.